saskaņā ar reglamenta 74. pantu. Ja uh, eh, 24 stundu laikā kāda politiskā grupa vai 40 deputāti neiebildīs, tad uzskatīsim, ka šie tiesību akti ir pieņemti. Eh, šo tiesību aktu nosaukumi tiks publicēti šīs sanāksmes protokolā. Trešdien saskaņā ar 64. Uh, eh, reglamentu 64. pantu es esmu paredzējis aprakstīt, parakstīt divus tiesību aktus kopā ar padomus priekšēdētāju, un arī šo tiesību aktu nosaukumi tiks